Tātad tas nākošais punkts ir paziņojums no komisijas par eh, krīzi lauksaimniecības nozarei izņemot piensaimniecību. Eh, sveiksim komisāris kundzi, kas ir ar mums kopā, un došu jums vārdu, lūdzu. Priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, vispirms Es gribētu pateikties par iespēju, kad varu būt šeit un izskaidrot pašreizējo ekonomisko situāciju eh, lauksaniecības nozarēs. Eh, finanses un ekonomiskā krīze ir ietekmējusi arī lauksaniecības nozari. Mēs esam redzējuši palēninātu pieprasījumu un um, mainījušās ir uh, valūtu maiņas kursi, grūtāk saņemt kredītus, un tas viss ir ietekmējis krīzi lauksaniecības produktos un īpaši arī uz fermeru vai lauksaimnieku ienākumiem. Oficiālie aprēķini būs iespējami uh, tikai šīs nedēļas beigās. Taču mēs jau varētu sagaidīt, ka ieņēmumi parādīs ievērojumu kritumu 2009. gada laikā, salīdzinot to ar iepriekšējo gadu. Ņemot vērā relatīvo eh, izmaksu pieaugumu un eh, lauksaimniecības eh, tirgus cenas. Pēc sākotnējā krituma, ko redzējām rudenī 2008. gadā, tad eh, šis jaunais kritums eh, ieņēmumu ziņā varētu nozīmēt, ka eh, būs kaut kas vairāk jādara, jo šeit mēs redzējām, ka ir tādas pīķi no 2007. gada vasarā un pēc tam vēl gadu uz priekšu. Priekšsēdētāji, vai ļausiet man pastāstīt par dažām grūtajām nozarēm? Vispirms, par eh, graudiem. Mēs 2008. gadā redzējām, eh, kā kritās cenas, eh, pateicoties tam, ka bija ļoti laba raža. Taču šobrīd mēs esam redzējuši, ka pēdējo mēnešu laikā cenas ir palielinājušās, it īpaši uz rudziem, kukurūzu Un e, šo attīstību, šīs attīstības gaismā nebūtu pieņemts, e, nebūtu piemēroti veikt īpašos e, pasākumus, tādus kā intervenci un vai sniegt eksporta palīdzību. Situācija mazliet atšķirās auzā. Un šeit ir samazinājies pieprasījums un zemes cenas. Taču intervence, kā zināt, ir tikko atvērta, un tas palīdzētu tirgumu. Cūgaļas tirgu situācija joprojām ir trausla. Ekonomiskā krīze ir pienākusi laikā, kad vēl nebijām atguvušies no grūtībām no 2007. gada. Cenas šogad ir zemākas nekā pagājušo gadu, taču vienlaicīgi mums jāskatās arī uz pozitīvajām uh, parādām, jo uh, ir redzams, ka lobarības cenas ir daudz stabilākas nekā 2008. gadā. Lai arī eksperti, uh, eksports ir zem 2008. gada līmeņa, mēs tomēr uzskatām, ka tas būs daudz augstāks nekā 2007. gadā. Tā kā var teikt, ka es šeit neredzu nekādu pamatojumu, lai mēs eh, kaut kādas papildus tirgus instrumentus sāktu izmantot šajā mirklī. Taču varu nod, jūs eh, nodrošināt ar to, ka mēs ļoti rūpīgi uzraugam tirgu. Runājot par augļiem un dārzeņiem. Ekonomiskā eh, krīze ir novedusi pie tā, ka ir zemāks iekšzemes patēriņš, un tāpat esam redzējuši arī, ka ir samazinājusies eksporta tirgi. Un e, tas, protams, ir ietekmējis e, augļu un dārzeņu cenas, un ražotājiem, e, protams, ir mazāk cenas. Taču e, ņemot vērā šī sektora, šīs nozares e, raksturo lielumus, mēs nolēmam, e, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā tikt galā ar izaicinājumiem, un proti mēs ražotāju organizācijas padarīt pievilcīgākas, un ražotāju organizācijas būtu arī atbildīgas par krīzes pārvaldību. E, ražotāju organizācijās šobrīd mēs varam teikt, ka 40% no kopējā e, apjoma, kas tiek saražots. Un e, tie varētu veidot tādu ekonomiski stingrākas struktūru vienības tādā pārējais fāzē, kas ir ļoti svarīgi, jo šīs dienas krīzes taču nepazīst nacionālo valstu robežas. 2007. gada reformā mēs um, sniedzām mudinājumus ražotāju organizācijām, lai tās veidotos. Mēs tās apgādājam arī ar jaunu krīzes pārvaldības instrumentiem, uh, tādu kā zaļo ražoš, ražas novākšanu vai ražas nenovākšanu. Mēs esam radījuši arī juridisko ietvaru, uh, lai šie augļu dārzeņu ražotāji varētu stabilizēt tirgu. Taču joprojām ir nepieciešams veikt eh, darbību no lejas uz augšu, eh, un par to komisija nevar uzņemties atbildību. Tāpēc es gribētu eh, mudināt, lai rastos uh, ražotāju organizācijas dalībvalstīs, un es domāju, ka dalībvalstis un lauksaimnieki tiem vajadzētu eh, skatīties, kāds eh, ir šo eh, apvienību skaits dažādās dalībvalstīs, jo nav pārāk gudri, ja jums ir ražotāju organizācijas, kas apkaro viena otru, nevis cīnās ar mazumtirzniecības pārstāvjiem. Olīveļas. Cenas par olīveļu uh, ir sasniegušas rekorda līmeni pirms četriem gadiem, eh, pateicoties tam, ka bija nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, un eh, kopš tā eh, trīs gadus pēc kārtas ir bijuši apmierinoši ražas gadi, un ekonomiskā krīze ir novedusi pie šīs te konkrētās cenas. Un tāpēc mēs gribētu pa jauni uzsākt šo privāto uzglabāšanu šogad un mēs redzam, eh, ka eh, tirgus reaģēja nekavējoties un eh, cenas pamazām atjaunoja savu līmeni. Tātad par spīti labam mm, ražas, labšas ražas prognozē, šie te krājumi ir zemā līmenī, un mēs domājam, cik mēs varam redzēt, tā kā patēriņš arī atjaunojas. Tātad kopumā es varu teikt, ka es redzu zināmas tādas atjaunošanās zīmes, un es domāju, ka ir nepieciešams rūpīgi uzraudzīt situāciju, un tas ļaus eh, mums rīkoties tad, kad ir nepieciešams. Tātad es ātri izskrēju cauri eh, īstermiņa pasākumiem, taču ļaujiet man jums apliecināt, ka mēs tiešām skatāmies arī uz vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumiem. It īpaši eh, tādām lietām, kā Uh, uh, pievienotās vērtības sadalījumam mm, pārtiks ķēni, ķēdēs un kā skatīties uz cenu uh, šo nedrošību. Pie tām mēs vēl atgriezīsimies. Paldies jums, priekšsēdētāji! Paldies, Paldies komisārs Kundze! Un tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Tagad Eiropas Tautas partijas un grupas vārdā Desa kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Pagājuši gadu un arī eh, šogad eh, piensaimnieki arī Brīselē ļoti skaļi protestēja. Un eh, sabiedrībā ir radies iespējas, ka tikai piensaimnieki ir sarežģītā situācija situācijā, bet fakts ir tāds, ka arī citas nozars no tā cieši Pretstatā mūsu piensaimniekiem, tātad dažādi gaļas ražotāji un arī vīndari un uh, augu un dārzeņu ražotāji vienkārši ir pieraduši, ka ir labāki un sliktāki gadi, un tāpēc šīs uh, pārstāvju grupas tik skaļi neprotestē, un tomēr ir labi, ka šodien mēs pievēršamies šo ražotāju situācijai. Un komisārs kundze, jūs jau teicāt, ka ekonomikas un finanšu krīze ietekmē un ir sasniegusi visu lauksaimniecību. Mums vajadzētu padomāt, kā mēs varam reaģēt. Sarunājoties uz vietas ar mm, lauksaimniekiem, es uh, dzirdu, ka visā visumā viņi tiek galā ar to, kāda ir situācija tirgū. Uh, izņemot tās situācijas, kur ir īpaši sarežģīti, piemēram, kā uh, piensaimniekiem vai citiem, kur ir bijusi sarežģīta situācija kādu gadu, bet lauksaimnieki nesaprot to, ka mēs viņiem uzliekam aizvien lielāku Eiropas birokrātijas slogu. Viņi saka, mēs uh, gribētu katru dienu strādāt uz savas zemes un barot savus lopus un nevis uh, tikai lasīt grāmatas un vākt informāciju par to, ko mēs darām lietām. Tā tad nav jāreģistrē viss, kas eh, tiek darīts. Gadiem eh, lauksaimnieki ir strādājuši ļoti labi, ir eh, ražīgumu uzlabojuši, un šobrīd mēs vienkārši pārslogojam mūsu lauksaimniekus ar birokrātiju. Un tagad es dzirdu, ka lauksaimniecības ministra diskutē par birokrātijas samazinājumu. Mūsu lauksaimnieki tam vairs netic. Es ceru, ka mēs šeit beidzot panāksim progresu un ļausim uh, lauksaimniekiem darīt to, ko viņi prot vislabāk, ražot veselīgus pārtikas uh, produktus mūsu miljārdiem iedzīvotāju. Tur mums viņus vajadzētu atbalstīt un nākosē uh, rūpēties par to, lai viņi var arī atļauties to darīt. Paldies, Desa kungs! Tagad uh, sociālo demokrātu grupas vārdā Te Kastro kungs, divi ar pus minūtes lūdzu. Yeah. Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze, cienījamie kolēģi. Mēs atkal runājam par krīzi lauksaimniecībā. Pagājušajos mēnešos Eiropas parlaments jau vairāk kārt ir izteicies eh, par grūtībām, it īpaši piensaimniecībā. Mēs uzaicinājām komisiju un padome aktīvi un ātri sākt darboties. Mēs esam panākuši rezultātus, varbūt ne optimālus, bet tomēr ir radīti radīts īpašs eh, fonds ar 300 miljoniem eiro, bet mums nākas eh, konstatēt, ka eh, krīze paplašinās un skar arī citus lauksaimniecības sektorus Eiropā. Mēs saņemam satraucošus signālus uz kviešu tirgus, olīvēļu, augļu un dārzeņu jomās, kā jau komisāres kundze arī par to teici. Par pienu runājot, mēs esam saistīti ar sildi Pildīšanas procesiem eh, pieprasījums ir samazinājies, tirgus stagnē. Eh, krīze patiešām tagad eh, ir, rada pamatotas bažas. Par to mēs arī varam pārliecināties lauksaimnieku procesos, kas notiek ļoti plaši dažādās Eiropas vietās. Šo sektoru patiešām skar e, ļoti smaga situācija. Tāpēc pagājušajā lauksaimniecības komitejas sēdē mēs vienbalsīgi nolēmām uzaicināt komisiju, lai uzklausītu ziņojumu par krīzi lauksaimniecībā. Eh, pašreizējās norisēs eh, skatoties, mums ir jākļūst aktīviem. Eh, mēs sagaidām, ka komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai stabilizētu tirgus un veicinātu patēriņu. Eh, bet tāpat mēs arī uzskatām, ka mums ir jāizmanto šī iespēja, lai ieskatītos nākotnē. Mums ir jāspēj nodrošināt to, ka kopējā lauksaimniecības politika nāk visai Eiropai par labu, visiem Eiropas iedzīvotājiem un visiem Eiropas reģioniem, gan Zviedrijas ziedumiem, eh, ziemeļiem, gan Kiprai. Lauksaimnieki steidzami gaida atbildes. Mūsu pienākums ir uzņemties atbildību un virzīt lietas, lai pārvarētu krīzi un mācītos no pagātnes kļūdām. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku, mums ir nekavējoties jāsniedz palīdzība eh, šajā te situācijā, kas kļūst ar vien sasprindzināta. Un mēs gaidām no komisijas jaunas atbildes. Paldies, saka priekšsēdētāja De Castro kungs, jūs arī ievērojāt eh, grafiku. Eh, tagad liberāļiem Harkins kundze viena minūte. You, Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribu pateikties komisārei par situācijas pārskatu, bet es gribētu pievērsties tikai vienai jomai, kur mēs varam darboties, un tas ir uh, uh, ģenētiski modificēto organismu klātbūti un tā ietekma uz mūsu uh, lauksaimniecību, jo tas ir tāds visaptvarošs jautājums. Es uzrakstīju vēstuli, Barāzo kungam to parakstīja daudz deputātu, viņš man atbildēja, ka komisija ir ātri rīkojusies, lai Uh, at, autorizētu trīs produktus ar ģēmo, bet uh, mēs tik un tā vēl netiekam līdz problēma. Nākamdēļ būs Brazīlija. Viņi ir saskaņojuši savu sistēmu uz 22 mēnešiem, un šī problēma nekur nepazudīs. Uh, Un es domāju, ka Eiropas Savienības uh, lauksaimnieki nedrīkstētu saskarties ar uh, paaugstinātām izmaksām tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība nav ātri rīkosies, lai uh, nodrošinātu autorizāciju. Tas ir tāds kā dubults sots. Un īrijā kopš šā gada maija papildus izmaksas uh, ir bijuši 23 miljoni, tāpēc ka nav uh, bijis šie te autorizācijas uh, sistēma. Uh, Mums ir jāuzlabo situācija, un tur ir vajadzīgs tehnisks risinājums. Paldies, Harkins kundze. Jūs pārsniedzāt savu uzstāšanās laiku. Tagad vārds uh, kādam no zaļajiem, Hoislinga kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, komisārs kundze. Eh, dāmas un kungi, jūs eh, sniedzāt komisārs kundz ļoti īsu atbildi, un es nedzirdēju nekādus priekšlikums risinājumiem. Mums jau nav situācija, tātad krīze tikai um, piena sektorā, arī graudaugu sektorā un uh, dārzeņu sektorā ir uh, problēmas, un uh, esam zaudējuši 15% mūsu, no, mūsu cūkaļas ražotājiem pēdējos desmit gados, bet tas nav saistīts ar ekonomikas krīzi, komisārs kundze. Uh, Tas ir drīzāk saistīts ar to, ka lauksainiecības politikas virzība ir bijusi nepareiz pēdējos gados. Eh, liberalizācija ir izgāzusies, tas ir jāatzīst, un eh, pasaules tirgi nav izēja lauksaimniecībai, un turpmākie gadi būs ļoti izšķiroši, kādā virzienā attīstīsies mūsu lauksaimniecības eh, politika, un 22 lauksaimniecības ministri Parīzē eh, norādīja virzienu, un no tā mēs daudz ko varam atbalstīt. Mums ir vajadzīga plānošanas drošība, un lauksaimniecībai ir jābūt ilgtspējīgai, un par to mēs tiešām arī ilgtspējīgi iestājamies cenas krīt uh, lauksaimniekiem, bet ne patērētājiem, un tas pierāda, ka lauksaimniecības politika orientējas tikai pēc lielo koncernu interesēm. Un komisāru, uh, komisārs Kons, jūs uh, teicāt, ka ir jāstiprina zemnieku loma, lauksaimnieku loma, bet jūs nesakāt, kā to darīt. Mēs cenšamies rast risinājums, kā to darīt, un tas tiešām ir izšķiroši jautājums, tas būs svarīgs turpmākajos gados. Lauksaimnieki nedrīkst būt tikai izeivielu Uh, ražotāji, viņiem ir jābūt zināmai tirgus varai arī, un tur mums viņi ir jāatbalsta. Lauksaimniecība, kas visu laiku saskars ar cenu spiedienu, uh, noved pie tā, ka zūd kvalitāte. Lauksaimniecība, kas industrializēsies vēl tālāk, novadīs pie tā, ka tiks samazināta bioloģiskā daudzveidība. Un šāda industrializēta lauksaimniecība nozīmēs arī lielāks CO2 emisijas un metāna emisijas. Ja mēs runājam par eh, klimatu pārmaiņām, eh, mēs nedrīkstam eh, tā rīkoties, un tāpēc mums kā parlamentam ir mūsu uzdevums jāuztver ļoti nopietni, un mēs ceram uz labu sadarbību ar jauno komisiju. Paldies, Koislinga kungs. Tagad Nikolsona kungs, divas minūtes, lūdzu, no ECR grupas. Uh, es domāju, mēs visi saprotam daudzu nozaru rūpes un bažas lauksaimniecībā Un, um, acīm redzot, mēs pārāk uh, daudz mēģinam risināt uh, lauksaimniecības, šo piensaimniecības sektoru, uh, taču tas, protams, ir jāatrisina. Un es domāju, tagad mēs varam ķerties pie citām problēmām, kas arī šajā nozarē. Un kas ir arī citās nozarēs. Mēs runājam, cik grūti ir tur, kur ir ļoti zema šīs cenas, un Manā uh, reģionā tur ir uh, kartupeļa audzētāji, āboļa audzētāji, un es varu vēl veselu rindu sarakstīt, kur ir nopietnas problēmas. Taču mēs uh, saprotam to, ko Harkins kundze teica. Vai tā ir uh, kavēšanās, lai mēs jā, uh, uh, kavēšanās atzīt šos GMO importus? Uh, jo līdz ar to e, tiešām mūsu fermeriem, kas audzē e, gaļas lopus, viņiem pieaug lūk šī te lobarības cena. Un kā tad rīkoties šajā situācijā? Mēs esam tiešām bīstamā situācijā, ka mums ir ļoti liela birokrātija un e, likumdošana kas mūsu lauksaimniekus aizkavē. Un jūs redzēsiet no 1. janvāra, kad būs šis Eh, totālais pilnīgs laika eh, eh, tēriņš, manuprāt, jo mums ir šīs lielās izmaiņas. Un, mm, taču es domāju, mums vajag darīt kaut ko citu. Mums vajag pārbaudīt, kā šīs izmaiņas ir ietekmējuši nozare. Es zinu savā jomā, ka uh, Daudzi uzskata, e, ka labāk ir beigt un pamest šo nozari. Un tas ir ļoti tāds bažas radoša tendence, jo mums vajadzētu skatīties uz šiem, šīm nozarēm, kā mēs varam atbalstīt tās, ko mēs varam darīt e, viņus, e, lai viņi paliek. Jo, jūs ziniet, šī te, aitu audzēšana ir ļoti vidē draudzīgs pasākums, un to var darīt reģionos, kur citi neko nevar darīt. Tā kā mums vajag skatīties, kā mēs varētu šīs nozares sastāvdaļas atbalstīt. Paldies! Paldies, Nikolson kungs! Un tagad Lejarik lūdzu pusotru minūti. Priekšsēdētāji, komisāri Jo nu, jūs nu pat teicāt, ka lauksaimniecības krīze ir dziļa. To mēs šobrīd apzināmies, jā. E, mazie un vidējie zemnieki vairs nevar izturēt. Taču tas e, nav tehnisko problēmu dēļ. Tas ir jūsu deregulācijas e, politikas dēļ. Jo problēmas, kas ir saistītas ar kopējo lauksaimniecības politiku, kad vairs nav minimālās cenas un brīvās tirgus pieeja visam šim um, procesam, Tas ir tas, kas to ir radījis. Un šobrīd mēs esam jaunā pārdomu posmā par kopējo lauksaimniecības politiku. Un šobrīd mums par to tiešām vajadzētu pārdomāt, kā tādu, lai tā būtu laba priekš pilsoņiem kopumā jaunai lauksaimniecības politikai ir jābūt ekoloģiskai, teritoriālai politikai. Mums vajag eh, definēt virzienu, kurā gribam doties. Pirms mēs eh, sākam nodot par, no, nodoties pārdomām par eh, budžeta orientāciju. Jo mm, mums ir jā, jāmaksā par darbu, minimālās cenām ir jāpaliek. Ja kāds ražo preces, tad tas arī Eh, dod tam pie, eh, pievienoto vērtību. Viņš cīnās pret barības trūkumu. Sociālās higienas aspekti arī, tas viss iet roku rokā ja ir uh, pietiekoši liela šāda, bet ne pārāk liela ferma. Tie ir tie aspekti, ko mums vajadzētu pārdomāt, un līdz ar to mēs tiksim ārā no šīs krīzes. Paldies, Jārika kungs! Un tagad Fontānas kungs, divas minūtes jums dodam. Paldies, priekšsēdētāji, skundze, komisāri. Pašreizējā krīze eh, eh, lauksaimniecībā tā ir sekas eh, teritoriālajai paplašināšanās tendencijai Eiropas Savienībā un tāpat arī mūsu tirgus globalizācijai lauksainicības sektoram ir jābūt ar nodrošinājumu. Un tas ir jāuzrauga, un mums ir jāvēr, jāņem vērā mūsu 32. Eh, un 38. pantu mūsu dibināšanas līgumos. Jo kopējais lauksaimniecības politikas mērķi ir jārespektē arī likumdošanā. Ja mēs skatāmies, eh, kāda ir likumdošana, tad mēs redzam, ka tā mums neatļauj tiešām reaģēt. Un uh, It īpaši tas attiec uz lauksaimniecības sektoru, it īpaši šādos grūtos laika brīžos, kad mums eh, vajadzētu atbalstīt nu, visu, it īpaši jau mm, arī um, augļu un dārzeņu sektoru, ābolus, plūmes, bumbierus, jo mums ir jāpalīdz šiem lauksaimniekiem eh, tā, kā tas ir norādīts orģinālajā līgumā, sākotnējā līgumā. Un tas līdz šim ir darīts faktiski ierobežotā mērā jo mēs esam redzējuši um, piensaimniecības sektorā krīzi, bet tagad mums vajadzētu vairāk domāt par dārzeņiem un augļiem, jo mums, mums tiešām vajadzētu sniegt atbalstu visā Eiropas Savienības teritorijā, jo visbiežāk mēs aizmirstam šos lauksaimniekus. Un mēs pat neskatāmies, kas notiek tirgu. Mums vajadzētu veicināt savu uh, ražošanu un nevis palīdzēt tiem, kas uh, eksportē vai importē jo mūsu likumdošanas nosacījumus e, ievēro mūsu likumdošanas, bet to vajadzētu darīt arī tiem e, trešajās valstīs. Es domāju, ka tiešām tirgus būtu mazāk e, traumēts, ja mēs ievērot visus šos nosacījumus. Paldies, Fontānas kungs! Un tagad turpināsim ar runātāja papastāmkus kungs. Lūdzu! Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Patiešām, eh, pat labāk mums ir jāizvērtē daudzi aspekti. Kokvilna, kvieši, olīvēļa ir eh, daudzi sarežģīti sektori. Un mums, protams, ka ir jāatbalsta mūsu valstu ražotāji. 200 tūkstošus tonus no eh, viena projekta pat laban eh, nav pārdodamas. Pat laban mēs atrodamies krīzē, un mums ir jābūt tieši mobīliem dalību valstīs eh, mums ir šiem te ražojumiem jāpiešķir aizsargāts izcelsmes certifikāts, tad pārtikas produkti. Šeit patiešām ir liela krīze. Mēs jau runājām par piena sektora aizsardzību. Eh, lopkopība Grieķijā ir eh, patiešām ārkārtīgi smagā situācijā. Viena no eh, šajienas problēmām saistās ar vārda reģistrāciju piena ražojumu izcelsmes certifikātā lai iereģistrētu reģionu, es domāju, ka tas ir labi, jo tad notiek e, informēti patērētāji un aizsargāti ražotāji. Tātad mums ir nepieciešams gan Eiropas Savienības iekšpusē, gan ārpusē atbilstīgs marķējums tirgū. Mums ir nepieciešams efektivitāti uh, veicināt pārtikas produktu ķēdes uh, transparenci un izvairīties no tā, lai uh, ražotāju un patērētāju cenas pārāk liela, daudz atšķirtos. Mēs jau diskutējam par 2010. gadu. Šajā kontekstā arī turpmāk ir svarīgi doties konkrētā virzienā, lai likvidēt, lai profilaktiski darboties pret neparedzētām ķibelēm. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad tabaģī kungam viena minūte. Paldies! ja kāds šodien runā par lauksaimniecības krīzi, tad tas nav saistīts ar pasaules tirgus grūtībām, bet gan ar neoliberālo politiku, kuri pagāju pēdējos gados e, e, piekopa arī Eiropas komisija. Un tā bija arī savā ārtava krīzes norisēm. Ja jau tagad mums ir lauksaimniecībā tādas grūtības, kas notiks tad, kad pēc 2013. gada samazināsies maksājumi? eiro, tad mums paceļas jautājums par Eiropas pārtikas produktiem. Lopkopība Eiropā ir sarežģītā situācijā, graudkopība ir sarežģītā situācijā un tā tālāk. Un šeit ir nepieciešams, lai lauksaimnieku organizācijas saņemtu vairāk naudas. Ar to vien tomēr nepietiks. Ir šausminošs eh, fakts, ka eh, Eiropas Savienības neto importi eh, runātājs atkal tiek pārtraukts. Paldies, tāpēc kungam Girlingas kungam. Paldies, priekšsādātāji. Ja jūs zināt, cik grūti klājas lauksaimniekiem, tad uh, paskatieties, ko dara uh, Uh, Anglijas valdība tātad nosakot nabadzības slieksni un pēdējie uh, dati parāda, ka viens ceturdaļ no lauksaimniekiem Lielbritānijā ir šajā kategorijā. Uh, Tātad šeit palīdzība lauksaimniekiem nenozīmē tikai lauksaimniecības politiku. Šeit ir jāpieņem tāda vispārīga pieeja. Lauksaimnieki ražo augstas kvalitātes pārtiku, kas tiek ražot pēc iespējas tuvāk patērētājiem. Eiropas parlamentam ir jāuzklausa patērētāju pieprasījumi par skaidru pārtiks marķēšanu, lai patērētāji zinātu, no kurienes nāk viņu produkti. Un daudziem produktiem jau ir šāds marķējums. Un kāpēc, lai nevarētu visos sektoros ies, iekļaut, uh, ieviest šādu um, um pārtiks marķēšanu, arī pārstrādātās pārtiks uh, ma marķēšanu. Nākamgad mēs parlamentā šādu iespēju saņemsim par to runāt un uh, izmantosim šo iespēju. Paldies, un tagad figureido kundze pusotru minūtu lūdzu. Obrigada, senora prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Gadu gaitā mēs esam redzējuši dažādas izmaiņas KLP, un mēs redzam, kā tas viss ir ietekmējis situāciju. Mums ir jāraugās uz alternatīvām. Diemžēl neviens mums negribēja uzklausīt, un tagad mēs piedzīvojam katastrofālu situāciju Portugālē, piemēram. Mēs jūs brīdinājām par to, kādas sekas varētu būt liberalizācijai starptautiskajā tirzniecībā, lauksaimniecības produktu jomā. Eh, vienmēr tiek teikts, ka pārtiku nevar uzskatīt par industriālu produktu. Eh, lauksaimniecība ir jāpatur ārpus PTU sarunām, lai lauksaimniecības produkti nevarētu tikt izmantot kā eh, finanšu spekulāciju objekti. Mēs vēlamies nodrošinātību ar pārtiku, un tāpēc mums vajadzētu palīdzēt tiem, kur apstrādās zemi. Un mēs esam pret piena kvotu pārtraukumiem un uh, citas palīdzības pārtraukšanu. Ir īpaša specifika lauksaimniecībā un tā ir jāņem vērā, lai aizsargātu un saglabātu ražošanu Eiropā. Tādus lauksaimniecības, kā piemēram ražo olīveļu, dārzeņus Eiropā un arī gaļas ražotājus aizsargātu. Tātad šī ražošana ir, ir saudabīga katrā reģionā un tas ir jāaizsargā. Uh, Mēs redzam, ka dažādi ražošanas faktori ir kļuvuši dārgāk, un tas nekad netiek kompensēts. Mums nevajadzētu aizmirst arī, ka lauksaimnieka rada nodarbinātību. Mums ir jādod lauksaimniecīm privilģēts status, lai šie cilvēki varētu turpināt ražot šo īpašo reģionālo pārtiku, kādu tie ražo. Mums ir tiešām jāatbalsta pārtiks ražotāji un lauksaimnieki. Paldies, tagad Aņūkungs, divas minūtes lūdzu. Well, President, looks as though I've eh, priekšsēdētā kundze izstāsta, ka es piek, piekrītu eh, Harkins kundzes, esmu viņas eh, fanu klubā. Jo es redzu attiecībā par šo GMO, to mēs varam atrast sojas pupiņas. Un ja nedrīkst šo izkraut, šo kravu, tad eh, tas maksā 2,3 miljonus eh, mārciņu. Taču arī eh, tālāk tiek pārpļā, pārtraukta ķēde, jo nav šiem te mm, miltu ražotājiem, ko darīt, un pēc īpašas spiediena tad Eiropas puse piekrita četriem vēl jauniem šiem kukurūzas ģēmo. Un eh, Amerikā to visu laiku pieņem nepārtraukti. Un tas parādīsies tagad arī Eirozonā, jo eh, šobrīd ir arī kokvilnes eh, ģēmo, un to var pamanīt arī šajās te kravas, kravās, kas ved soju. Un ja ir pieļauts eh, tikai mazas eh, tātad eh, insektu, koka skaidu, tad kāpēc netiek pieļauts nedaudz šiem ģēmo kukurūzas pieaukumē? Jo mm, tas rada tikai problēmas šiem mm, pārvadātājiem. Un ņemiet vērā, ka šeit mēs nevaram visu šo ķēdi piepildīt, un tā ir ļoti ne piemērota situācija, un tāpēc es aicinu komisiju, lai tā tur mm, pieietu praktiskākā un saprātīgākā uh, veidā, lai mums būtu tādas pašas pieejas šiem te pieaukumiem kā pret citiem piesāņojumiem. Paldies! Un tagad Lavija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kundze! Es gribētu pateikties eh, komisārei par viņas analīzi, taču gribētu arī pasvītrot, ka dažos eh, ražošanas sektoros mēs šobrīd redzam eh, krīzi, kas apdraud fermeru darbu veselos reģionos Eiropā. Un it īpaši es runāju par krīzi, kas Eh, ir eh, šeit cietajiem eh, kviešu šķirnēm attiecās, dūrumu šķirnēm. Un līdz ar to daudzi Eiropas reģioni tiešām redzēs, ka samazināsies ar šiem graudaugiem apsētās platības. 30% pat it īpaši tādās, noz, tādās atsevišķās tālākās vietās, jo kur nav iespējams diversificēt augsnes izmantošanu. Jūs runājāt jau par šo te jauno eh, CLM, lai tagad būtu jaunā šī te, eh, reģionālo apvienību vai ražotāju apvienības, eh, lai tās pārņem darbu. Protams, tiem būs resursi, mūsu resursi ir ierobežoti un nav pietiekami, lai atļautu rīkot intervenci tad, ja ir šādas struktūrālas krīzes un tādas, kādas mēs redzam šobrīd. Tā kā es domāju, ka tas tiešām varētu uh, ja mums būtu šīs zaļās ražas novākšanas metodas, tad mēs varētu kaut kādā veidā panākt šo izlīdzināšanos starp pieprasījumu un piedāvājumu. Taču tas nepadlīdzēs šādām lielām krīzēm, kādās mēs pašreiz esam. To pašu mēs varam teikt par olīveļu un citām, citām ražošanas nozarēm. Taču es domāju, šobrīd ir ļoti svarīgi, lai mēs pasvītrotu un aicinātu komisiju, lai eh, tā nāktu klajā ar veselu pakotni mēriem, eh, detalizētiem pasākumiem, kas eh, būtu saistīta ar visām lauksaniecības nozarēm, kuras atšķirībā no eh, piensaimniecības galīgi nav redzējis nekādu īpašu palīdzību. Paldies! Paldies, Lavies kungs! Un tagad Garsie Peres kundze, viena minūte. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze! Mēs visi zinām, kāda ir ekonomikas situācija, bet tagad mums ir iespēja pa, runāt par lauksaimnieku e, situāciju, jo mūsu tēma nav piena krīze, mēs runājam par citiem lauksaimniecības sektoriem, bet kopumā situācija ļoti sarežģīta. Zemas cenas lielākajā daļā no viņiem un e, zemnieku saimniecību kļūs arvien mazāk, tās vairs nav rentablas un tas nozīmē, ka rodas disbalans. Mums ir jāveido caurspīdīgāka sistēma e, cenu veidošanas e, ziņā. E, tāpat arī iesaistīto puses spēks un spēja sevi pārstāvēt sarunās. Eh, vēl viens jautājums - mūsu lauksamnieku konkurētspēja, jo viņu ražošanas izmaksas ir augstākas. Tāpēc mums ir nepieciešami kopīgi atbalsta pasākumi, kurus ir jānoformulē jums, lai katra dalībās neatrod savu atbildi. Paldies, saka priekšsēdētāja Jāra kungs, eh, viena minūte. Paldies, es pateicos par to, ka šodien mēs eh, diskutējam par šo tēmu, un tagad citādi likās sabiedrībai, ka vienīgā smagākā krīze skar piensaimniecību. Eh, tā tas nav un tā tas nav bijis. Eh, Tāpēc eh, attiecīgi lauksaimniekiem ir ļoti svarīgi, lai par viņu situāciju šodien tiktu runāts Eiropas parlamentā. Ekonomikas eh, krīze smagi skāra lauksamniecību. Eh, šajā gadu desmitā situācija ir viena no sliktākajām, jo peļņa ir būtiski samazinājusies. Eh, ekonomiskā krīze atklāja deficītus, trūkumus, trūkumus Trūkumi ir dabiska lieta, bet krīze ir katastrofa tad, ja nekas netiek dirā, darīts. Un e, tā tad, ja ir runa par cilvēku kļūdām, tad pret tām ir jācīnās. Krīze saistās ar iespējām. Iespējas ir jā, jāizmanto pastiprināti. E, un pirmkārt jau e, tas attiecas uz to, ka komisija ir jārēģē ātrāk un efektīvāk. Otrkārt mums ir jārada politiskais ietvars, lai lauksaimnieki paši varētu regulēt tirgu. Treškārt, juridiskās kompetences, kas ir pieejamas piemīta ražotāju grupām ir jāuzlabo. Eh, ceturtkārt, mums ir jāizmanto atjaunojamās enerģijas, eh, lai eh, tas būtu vienkāršāk un pieejamāks vis, visiem. Piektkārt, beidzot ķersimies pie birokrātijas likvidēšanas, tāpēc mācīsimies no krīzes, izmantosim iespējas jo tad e, tas ir mūsu pienākums, mūsu pienākums pret mūsu lauksaimniekiem. Un tāpēc es sagaidu 2010. gadā, e, kad komisija mums iesniegs e, pasākumu katalogs, par ko mēs varētu diskutēt. Paldies! Paldies, Jāra kungs, un tagad Kapola Santos kungs divar pus minūtes. Paldies, priekšsādātāja kundze. Eh, komisārs kundze gribētu jūs šo sveikt. Ir labi jūs šeit atkal redzēt šajā zālē. Jūs eh, vairāk kārt esat pie mums ieradusies. Es zinu, ka šobrīd komisija ir pārējais periods. Runājot par lauksaimniekiem. Uh, Lauksaimnieki e, nedzīvo pēc politiskā kalendāra, viņi gaida atbildes no mums e, šādos grūtos apstākļos. Ekonomikas krīze arī ir ļoti smagi skārus lauksaimniecību un ne tikai lauksaimniecību, tātad piena sektoru, e, kā to bieži vien plašaziņas līdzekļi grib, lai mēs noticam, bet citi sektori arī ir cietuši. Uh, Uh, graudaugi, olīveļa, dārzeņa ražotāji, visi šie sektori pēdējos mēnešos ir smagi cietuši. Un arī lauks, lopkopiem ir uh, bijušas grūtības, jo ir uh, bijušas pieaugušas ražošanas izmaksas un dārzeņu jomā situācija varētu pat eh, vēl sāsnāties, jo tiek atvērts tirgus Marokas produktiem, pamatojoties uz jauno nolīgumu, par ko tiek eh, vests sarunas šobrīd ar Maroku. Un, um, Kā jau komisārs Kons teica, pēdējās nedēļās eh, tirgi sūta pozitīvus signālus, un tomēr nevajadzētu aizrauties ar īpašu optimismu šeit. Uh, Mēs drīz saskarsimies ar naftas cenu pieaugumu, un e, tas paaugstinās vēlreiz ražošanas izmaksas. Un tieši tāpēc, komisārs kundze, Eiropas parlaments aicina e, komisiju nākt klajā ar atbildēm. E, Lauksaimnieki gaida skaidrs atbildes no komisijas padomas un parlamenta. Es ceru, ka komisija varēs raidīt skaidrus signālus uh, Eh, dot mums viņu rīcībā esošo eh, informāciju un arī nāk klājā ar pasākumiem, kā varētu vainot šīs, eh, risināt šīs problēmas. Tagad Kapulas Santos Kongs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, komisārs kundze, ka jūs mūs atkal uzklausāt cenu attīstība no 2007. un 2008. gadā norādīja, cik svārstīgs ir cenas, um, lauksainiecības produktu cenas 2009. gadā um, parāda, uh, uzrāda problēmas arī citos sektoros, ne tikai lauksainiecībā, jo lauksainiecības produktu cenas uh, uh, tika saglabātas stabilas un tāpēc uh, cilvēki investēja uh, Tagad um, jūs, komisārs kundze, esat vairāk kārt paudusi vēlmi um, pārtraukt uh, tirgus regulēt šādā veidā kā līdz šim, bet pēdējos 20 gadus mēs uh, runājam par uh, pārtiks produktiem, kas mums ir vajadzīgi. Uh, Un ņemot ab, vērā abas šīs galējības, mums ir jābūt uh, zināmai cenu stabilitātei. Tātad ir jānodrošina, lai uh, vismaz pārtikas cenas uh, būtu stabilas. Protams, cilvēkiem ir jāmaksā par uh, mājokļiem, par uh, citām sadzīves izmaksām. Viņiem vismaz jābūt šai stabilitātēm, un tas ir svarīgi arī lauksaimniekiem, lai viņi varētu plānot savas investīcijas. Uh, Tātad šis jautājums skar visus ķēdes posmus, arī citus aspektus, ne tikai tātad ražotājus, bet arī pārstrādātājus. Viņiem arī patīk stabils cenas un tās ir nepieciešams. Neaizmirsīsim, komisārs kundze, ka nākotnē mums ir, būs jārisina šis jautājums. Paldies, Dantan kungs, Dotsas kundze. Divas minūtes, lūdzu. Thank you, ma... Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, paldies komisārs kundze, ka, ka ieradāties uzklausāt, uzklausīt mūs. Es gribētu izgaismot vairākas problēmas, kas ir bijušas ļoti redzamas Ziemeļīrijā lauksaimniecības nozare pēdējo mēnešu laikā. Jūs varbūt esat lasījusi, ka Kantifamanā mums ir bijis ārkārtīgi liels eh, plūdu apjoms pēdējās nedēļās, kā rezultātā ir ļoti grūti lauksaimniekiem. Ne tikai, lai eh, būtu iespējas eh, gūt kaut kādas iespējas apkopt lopus, jo ceļi nav caurbraucami lietus dēļ. Un tas tāpat vēlāk ietekmēs arī mm, to iespēju tālāk apstrādāt un uh, būs vispārēji zaudējumi. Es tiešām aicinātu komisiju, lai tā e, aplūkotu šo jautājumu un parādītu, vai varētu būt kāda tieša palīdzība e, šīs nozares fermeriem. Tāpat eh, skatoties uz eh, kartupeļu ražošanu Ziemeļīrijā, jo vesela rinda mm, ražotāji man rakstījuši, jo viņi, eh, viņus ļoti ietekmējis ir lietus apjoms pēdējās nedēļās. Viņi izsaka ārkārtīgas bažas par to, vai būs iespējas šobrīd norakt šoruden kartupeļus, un Tuvojas taču ziemas mēneši, un tāpēc viņi domā, ka viņi pazaudēs savu ražu. Un tāpēc tā ir tiešām tāda mm, nopietna nozara Ziemeļīrijā, kam būs tagad ļoti grūti laiki. Un nesen es satikos arī, arī ar olu ražotājiem, tie, kuri šobrīd eh, maina šos te būrus, viņi gribētu no komisijas puses zināmas garantijas par to, ka e, viņiem nebūs vajadzīgs vēlreiz mainīt būrus e, tuvākā laikā. Un tāpēc es aicinātu komisiju arī šo lietu apskatīt. Paldies! Paldies! Godātie kolēģi, tagad e, pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Septiņi deputāti ir lūguši vārdu. Lūdzu, ievērējiet uzstāšanās laiku, kas ir viena minūte šajā procedūrā, lai arī visiem septiņiem tiešām varam dot vārdu. Vispirms Silvestris kungs, lūdzu. Komisārs kundze, krīze eh, lauksaimniecībā ir ļoti smaga un tā varētu būt pat ne eh, atgriezeniska. Apolijā tiek ražot galvenokārt olīveļa, un olīvu un olīveļas cēna ir stipri kritusies, līdz ar to zemniekiem ir zaudējumi. Olīveļa uh, e, novedīs pie uh, lauksaimnieku bankrota. Uh, visā reģionā lauksaimnieki protestē. Un vēl viena lieta, ko es katru dienu piedzīvoju, uh, Tātad mums ir vajadzīgs solidaritātes fonds kā pienam, mums tas ir vajadzīgs arī olīveļai un augļiem un dārzeņiem. Es prasu iejaukšanos no komisijas puses, un jo īpaši vajadzētu mainīt regulu, kas attiecas uz olīveļu. Dažādi skrāpniecības arī uh, su, lielveikalos uh, olīveļas jomā bieži vien dažādas olīveļas tiek uh, sajauktas un uh, pārdotas zem nepareizajām etiķetēm. Paldies, tagad Kostingers kundze, vienu minūtu lūdzu. Komisārs kundze, paldies par jūsu runu. Tā ir tas ir svarīgs signāls mūsu uh, lauksaimniekiem, kuriem ir jādarbojas šajā sarežģītajā situācijā. Jūs runājāt par uh, patēriņu kritumu lauksaimniecībā. Šeit vajadzētu veicināt uh, patēriņu Un uh, tagad vairāk kā nekad iepriekš komisijai ir jāstrādā un jāatpazīst krīzes jau laicīgi, lai varētu uh, laicīgi tās novērst. Esmu pārliecināta, ka uh, tieši pārtiks ražošana, kas ir ļoti jutīga joma, prasa tirgus instrumentus. Uh, un, uh, arī lauku attīstība un bioloģiskā daudzveidība, tie ir ļoti svarīgi aspekti, tas viss ir jāsaglabā un tas ir jāņem vērā, kad mums būs diskusijas par jauno lauksainicības politiku. Paldies, Kostingers kundze. Tagad Arabēlas kungs lūdzu. Paldies, komisāres kundze, par jūsu paskaidrojumiem attiecībā uz cenām. Uh, jūsu priekšlikumi izskatās tā, ka mums vajadzētu uzraudzīt situāciju un rīkoties tikai tad, ja ir nepieciešams. Jūs e, jau pieminējāt cenu trauslumu e, ka e, tas šobrīd ir lielākais ienaidnieks lauksaimniekiem. Un es gribētu tad izveidot tādu cenu regulēšanas politiku. Tā būtu ļoti nozīmīga. Un E, tad es domāju, ka varbūt kādu cenu uzraudzības aģentūra, e, varbūt tādu mēs varam nodibināt, lai ražotāji, e, apstrādātāji un mazumtirgotāji iegūtu godīgu savu tortes daļu, jo savādāk mēs skatāmies, ka tie ir apstrādātāji un pārdevēji, kas gūst peļņu, kamēr ražotājs saņem, audzētājs saņem tikai zaudējumus. Ja mēs skatāmies uz graudaugu cenām, tās Čikāgā nu, nosaka, tā kā tas mums jāpārunāja. Paldies, Gutjeres, lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Es esmu nobažījusies par to faktu, ka šobrīd pietrūkst koordinēšanas, kas attiecas uz ilgtspējības um, aspektu. Te ir vairāk jautājumu. Kāpēc autorizācijas process ir tik lēns un kāpēc tas tā ietekmē klimata izmaiņas. Kāpēc mēs maksājam par to, ka mēs e, izcērtam olīvu eļļas koku, olīvu koks. Ja mēs skatāmies uz Maroku, ja mums ir šī kopējā KADP, tad e, nolīgums ar Maroku e, nospiedīs mūsu lauksamniekus uz ceļiem jo mm, mums e, taču, tur taču nepiemēro tos pašus veselības e, nosacījumus. Tas viņiem nav jāizdara. Kā tad mēs e, varam atvērt durvis Marokas produktiem, mm, jo tiem taču kvalitāte būs zeme. Glātfelder lūdzu tagad. Oh! rendkvül fontos hogy beszélünk a mezőgazdasági ágazatok válságáról. paldies priekšsēdētājas kundze ir ļoti svarīgi ka mēs eh, runājam par sektoru krīzi ir eh, nākusi klajā informācija par dažādiem plāniem, kuri runā par to, kā pēc 2013. gada samazināt lauku saimniecības atbalsta maksājumus. Padomāsim par to, cik eh, smagas ir bijušas pēdējo gadu liberālo pasākumu sekas. Neatkārtosim vecās kļūdas. Padomāsim par to. Eh, Lauksamniecības eh, ražojumu izmaksas eh, varbūt, ka paaugstināsies nākot, nākotnē, bet mums ir nepieciešamā lauksamniecība, jo ir arvien vairāk cilvēku, kuri visā pasaulē cieš padu. Tad, kad eh, zemnieki uzzina par to, ka viss būs vienkāršāk, tad viss kļūst sarežģītāk. Gan dzīvnieku aizsardzības pasākumi, eh, gan visādi citādi pasākumi, kas paaugstina izmaksas. Eh, tātad trešo valstu iedzīvotājiem nav šādu te pasākumu. Un kur nu vēl energopatēriņš un CO2 izmeši? Paldies, ka priekšsēdētāja Katenbachs kundze vienu minūti lūdzu. Nav mikrofona. E, komisijas prezidents Barozo e, domu apmaiņas ietvaros e, par savu atlīniju teica, ka sugu daudzveidība un šie te pārējās tēmas būs viens no svarīgākajām tēmām nākamajā periodā. Protams, ka šis mērķis ir jāievēro tīpaši lauksaimniecībā. Un šodien es gribētu apelēt pie jūsu sirdsapziņas, uzaicināt eh, veikt eh, tikai tādus pasākumus, eh, kuri patiešām nāk par labu ilgtspējai un sugu daudzveidībai. Paldies! Paldies! Tagad Kelīkungs viena minūte. Uh, merci. Paldies, priekšsādātāji. Um, ļoti labi, ka mums ir šīs debatas un daudz problēmas, kas tika minētas. Mēs tur daudz varam darīt. Ir cits problēmas, kur mēs neko nevaram darīt. Un kolēģi minēja pārliekalās regulācijas problēmu, tātad pārlieko birokrātiju, un tas bieži tiek minēts saistībā ar Eiropas Savienību. Uh, ģēmo tika minēti. Uh, ir ļoti svarīgi arī dzīvnieku eksporta jautājumi. Var gadīties, ka mēs ieviesīsim tik daudz noteikumus, kas novedīs pie tā, ka lauksaimniekiem vairs nebūs izdevīgi eksportēt lopus. Un ja mēs paraugāmies uz to, kā deputāti ierodas Strasbūrā, tad uh, Um, vajadzētu to salīdzināt ar dzīvnieku eksporta um, uh, laika grafikiem uh, uz ārzemēm, un uh, mums vajadzētu tātad šeit saprātīgi rīkoties. Paldies, Kelija kungs, un jūs teicāt sākumā, Um, Mercy, priekšsēdētāja kungs, jūs tātad teicāt žēlastību. Es ceru, ka jūs nelūdzāt man uh, žēlastību, bet uh, jūs gribējāt tikai paldies pateikt. Cerams, labi. Uh, Mr, uh, Adrover, one... Adrover kungs, vienu minūtu lūdzu. Gracias, señor presidente. La situación del sector agrario No solos... Paldies, runājot par lauksniecības nozari. Tas nav tikai bažas radoši, bet pat nepanesami lauksaimniekiem, jo šobrīd viņi nav pelnījuši to, jo runājot par cenām, kas mums ir tirgu, šīs tie dažādie asociācijas pievienošanās nolīgumi ir pilnīgi utopija. Un ņemsim ar Marokas tomātiem, jo tika atzīts, ka tas ir absurdi. Tad ja mēs runājam par fitosantāriem noteikumiem, tad tie netiek ievērot līdzīgi trešajās valstīs. Un līdz ar to e, ņemiet vērā, ka tarifi tiks samazināti, bara, banānas nozarē būs grūta situācija mūsu eh, kopienā ir tīpaši. Jūs piekritīsiet man, ka eh, situācija lauksaimniecībā ir ļoti nedroša. Vēl vairāk, lauksaimniecība bieži vien tiek veikta tālos, notālos reģionos, un eh, šie fermēri grib turpināt savu darbu, taču katru dienu viņi satiek ar grū, satiekas ar grūtībām. Komisārai vajadzētu apzināties šīs grūtības. Paldies tagad, Dorfmans. Äh, Godātais priekšsēdētāji, kungs, komisāres un cienījamie kolēģi, patiešām situācija ir tāda, ka pat labam daudzos laiksaimniecības sektoros ir iestājusies krīze. Iemesli tam ir daudz, un viens no tiem ir acīm redzot pagājušo gadu lauksaimniecības politikas liberalizācija. Es domāju, ka, ja mēs reducēsim drošības tīklu agrārajā politikā, tad mēs radīsim arvien lielākas problēmas zemkopiem. Un, lai atrastu panāktu izēju no krīzes, e, mums ir jāpārstrādā e, lauksamniecības politika un jāpadomā, ko darīt pret cenu svārstībām pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, tad arī mums parlamentam ir uzdevums kļūst aktīvākiem. Kad uh, Parīzē tikās uh, lauksaimniecības ministri ārpus padomas uh, ietvariem, tas ir labi, bet es domāju, ka mums parlamentam arī ir savs uzdevums parādīt jauno lomu mūsu zemniekiem un palīdzēt rast jaunus risinājumus nākotnē. Ευχαριστώ πολύ. Paldies. Un tagad noslēgumā, diskusijas noslēgumā, komisijas vārdā Fišeras Bēles kundze vārds. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Nā, mēģināšu atbildēt uz dažiem no jautājumiem, taču es domāju, ka šī diskusija skaidri parāda, ka ir kopēja izpratne par grūtībām, eh, kāds ir mūsu lauksaniecības sektorā. Vispirmām kārtām. Mani pārsteidza dzirdēt tas, ka mums vajadzētu atteikties no drošības tīkla lauksaimniecībā. Tas taču tā nevarētu būt. Mums ir eh, šīs drošības tīkls eh, tādām situācijām, kad lauksaimniekiem ir nepieciešams atbalsts. Mums ir nepārtraukts drošības tīkls, kas ir tiešie maksājumi, kas, protams, ir, eksistē viņš, un ar to var rēķināties lauksemnieki. Un Tur mums tad vēl ir dažādās intervenču sistēmas, uzglabāšanas, eksporta subsīdijas. Un tos mēs varam lietot tad, kad mums ir nepieciešams iedarbināt šos instrumentus. Eh, par vienkāršošanu, par birokrātiju. Es pilnīgi piekrītu eh, tam, ka mums vajadzētu atvieglināt situāciju pēc iespējas lauksaimniekiem. Un tāpēc trešdien padomas sanāksmē es nākšu klajā, eh, padomē iesniegšu tādus deregulāciju priekšlikumus, ko mēs tad apspriedīsim. Katrā ziņā uh, ir deviņi dažādi priekšlikumi, un mēs uh, varam pieņemt veselu rindu no tiem. Daži ir politiskāki lēmumi, kas ir saistīti ar uh, laika periodu pēc 2013. gada, bet es domāju, ka jūs tiešām ieraudzīsiet, ka šie priekšlikumi ir ļoti interesanti. Tie, kas jautāja par ģēmo, tie droši vien zina, uh, ka es esmu tajā pašā uh, nostājā. Uh, Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs atrastu risinājumu par to, ka ir šādi ģēmo. Un domāju, ka nākošā pre <clears throat> prezidentūra nāks ar šādu priekšlikumu. Tā ir, ka Eiropas Savienība ir lielākais importētājs lauksaimniecības produktu jomā. Bet tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir arī lielākais eksportētājs šajā pašā jomā. Un tas ir tāpēc, ka mums ir e, ļoti laba preču zīme. Eiropas produkti tiek uzskatīti par uh, augsts kvalitātes produktiem uh, e, ārzem tirgos. Uh, Un tāpēc e, šī ideja, ka mums tagad vajadzētu aizsargāt mūsu pašu ražošanu, varētu būt tieši kaitējoši mūsu lauksainiecības sektoram. Mums būtu jāpa, jāturpina šī redzamība eksporta tirgos, un es ceru, ka nākotnē Eiropas parlaments uh, atbalstīs. Mums ir e, daudz vairāk naudas vajadzīgs, lai reklamētu mūsu augstklātāts produktus jaunajos uh, tirgos, jaunatīstības tirgos tirgos. Es domāju, ka mēs šeit varam sasniegt daudz labākus rezultātus, bet ir vajadzīgs zināms atbalsts. Tad runājot par eh, regulatārā ietvara jautājumu, es eh, to tieši nedzirdēju, bet es domāju, ka eh, tie, kas par to runāja, to arī ar to domāja. Jā, šobrīd lauksaimnieki var noslēgt līgumu ar kādu ražotāju, piemēram, piena sektorā, par zināmu apjomu, par konkrētu cenu. Tas jau tagad ir iespējams. Lauksaimnieki to var darīt. Un jūs zināt, ka augsta līmeņa grupā piena saimniecības sektoram mēs skatām dažādus veidus, labprātīgus veidus, kā varētu uzlabot šo sistēmu. Bioloģiskā daudzveidība piekrīt, ka tas ir svarīgi, un tieši šī iemesla dēļ mēs uh, Eh, bioloģisko daudzveidību iekļāvām jauno izaicinājumu sarakstā, kad mēs runājām par kopējās lauksainiecības politikas tā saukto veselības pārbaudu 2008. gada novembrī. Tātad tā ir uh, augsta prioritāte, un es pilnībā piekrītu tiem komentāriem, ko godātie deputāti pauda. Par pasākumiem Mēs varam izmantot visus instrumentus, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, bet jaunas iniciatīvas nevar prezentēt šādu te pagaidu komisiju, kas es, es domāju, ka jūs apzināties, ka tas tā ir, ka šāda problēma pastāv, un tāpēc es ceru, ka drīz, uh, kad sāks strādāt jaunā komisija, tā pie tā ķersies, un uh, cerams, ka tā sāks strādāt pēc iespējas drīzāk. Man uh, tiešām ir uh, liels prieks redzēt, ka Eiropas parlaments um, tagad varēs uzņemties savu jauno lomu, um, kas ir uh, kā svarīgāk spēlētāja loma nākotnē. Lisabonas līgums uh, šeit ir ieviesis koplēmumu procedūru, Un tas nav, nenozīmē tikai koplānu procedūru, tikai tīrajos lauksainicības jautājumos, bet arī budžetā. Šeit jums būs uh, liela ietekme. Un būs dažādas iespējas, uh, uh, būs, jums būs iespēja lēmt par budžeta iespējām lauksainiecības jomā pēc 2013. gada. Un varbūt, ka es to nepiedzīvošu no šīs vietas, bet es jums garantēju, ka es sekošu šiem procesiem, vērošu, kā jūs uzņemsieties šīs jaunās atbildības jomas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs Kunze. Līdz ar to debatas ir eh, noslēgtas. Un tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir. Eh, Dohas attīstības programmas perspektīvas pēc PTO 7. ministru konferences. Vispirms Morēnas kungam vārds lūdzu.